It... Jā, labi, pēcpusdienu visiem. Tagad ir pienācis laiks eh, balsēm skaidrojumiem. Pirmais ir eh, Makovejs kundzei ir iespēja izteikties. Okay. Tātad. Uzbekistan partnership and co. Tātad par partnerību un partnerības noliekumu. Un vienīgā runātāja ir Makovējs kundze.